Un, eh, ja nekāda iebilduma nebūs, eh, tas tiks apstiprināts. Un secinājumi tiks nodoti turpmākajām diskusijām un fórumiem. Plenārsēde ir noslēgusies. Es lūdzu visiem kolēģiem droši.